La Presidente. Colleghi. Colleghi. Mēs eh, turpināsim. Eh, darba kārtības izskatīšanu, uzklausīsim kādu padomus un komisijas paziņojumus par Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšanas. Došu vārdu padomes eh, pārstāvim lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Godāt.